it's good that we have to be punctual. Yeah. <laughs> I hope to be. So, ladies and gentlemen, we are now... Dāmas un kungi, mēs pārējām pie darba kārtības devītā punkta, kas ir dzimuma līdztiesība Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumos. Un šis ir kopīgs pasākums saskaņā ar 55. reglamenta pantu, piedaloties FEM komitejai un ar prieku uh, uzņēmu šeit Barbaru Materu, kas ir FEM komitejas priekšsēdētāja prezidijā blakus sev. Grub, eh, ziņojumam ir sagatavoti vairāk nekā 300 grozījumu, un šobrīd ir piemērots laiks, lai tos diskutētu. Grozījumu ļoti daudz, un mūsu rīcībā gan ir tikai pusstunda laika. Iesākumā es došu vārdu referentei Forencai. Molte grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Savā un kolēģis Bjorks vārdā, kas ir referente FEM komitejā, kura diemžēl šodien nav klāt. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, deput, eh, ēnu referentiem, kuri strādāja pie šī ziņojuma. Paldies eh, Danielai Juto, Barbarai, kolēģiem mm, FEM komitejā un paldies uh, eh, Tokie Saifī, Imakulātai Rodrīgesai un citiem, kuri pārstāv Inta komiteju. Tāpat es vēlos pateikties visiem tiem, kuri uzstājās uh, sakarā ar šo pirmo atzinumu projektu. Paldies! arī visiem, kur strādāja un iesniedz grozījums, kā jau norādīja priekšsēdētājs, tādu ir pāri pa 300 ir pārstāvēts visas parlamenta grupas šajos grozījumos, kas apliecina to, cik liela interese ir attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumiem starptautiskajos tirzniecības nolīgumos. Runājot par šo jautājumu, mēs apzināmies, ka parlaments nereti ir sašķelts. Tāpat arī grozījumos izpaužas viedokļu daudzveidība. Un tāpat jānorāda, ka pirmā ziņojuma versija un lielais eh, ziņoju eh, grozījumu skaits apliecina lielo interesi par šo tēmatu. Eh, tāpat jāatzīmē, ka daudzos gadījumos šī interese izpaužas caur tādām politiskām idejām, kuras es nevaru atbalstīt. Savukārt no savas puses es ceru, ka mēs varēsim kopīgi veikt labu un milzīgu darbu un sagatavot ko, eh, kompromisus. Tāpat jānorāda, ka daudzos grozījumos tiek aicināts neatbalstīt dzimumu perspektīvas iekļaušanu tirzniecības nolīgumos. No savas puses varu teikt, ka mēs varēsim pieņemt tikai saistošu pieju dzimumu līdztiesības jautājumiem un attiecībā uz spiedienīgu darbu un piekļuvu veselības aprūpei, taiskait vietā dzimumu veselības aprūpei tiesībām uz eh, labvēlīgu darba vīdi. Savukārt viss, kas var negatīvi atsaukties uz vīdi eh, cilvēktiesībām, un arī piebildīšu, ka sieviešu un meiteņu tiesības uh, eh, ir daļa no cilvēktiesībām, uh, Šeit ir jārunā par labklājību gan cilvēkiem, gan planētai. Vēlos pasvītrot to, ka mēs savu darbu veicam saskaņā ar vēl vienu ziņojumu, eh, kuram es biju referente, kas tika pieņemts un apstiprināts plenārsēdē 5. jūlijā. Šis ziņojums attiecās uz cilvēktiesībām un tirzniecības līgumiem. Manuprāt, ir jāiet tālāk un jāpiešķir papildu pūliņi, lai atzītu, ka sieviešu tiesības ir daļa no cilvēktiesībām, bet tās paralēli stiprina dzīvuma sastāvdaļu brīvās tirzniecības novīgumos. Es uzskatu, ka mūsu mērķis ir uzskatīt cilvēku tiesību ievērošanu kā saistošu sastāvdaļu, kam ir jātiek iekļautai tirzniecības līgumos. Kolēģi Bjorka un arī es vairāk kārtīgi ir pasvītrojusi, ka nereti starptautiskie tirzniecības līgumi nepietiekami ņem vērā dzīmumu as, līdztiesības aspektu. Un es gribu šajā sakarā atsaukties uz vairākām sanāksmēm, kas mums ir notikušas FEM un INTA komitejā. Tāpat ir arī mūsu pārliecība, kas atspoguļot šajā tekstā pēc konsultācijām ar ekspertiem, ar pilsonisko sabiedrību. Uh, bet, diemžēl, nereti kolēģi un referenti nav piedalījušies organizētajās sanāksmēs, un tādējādi tā ir garām palaista iespēja. Mēs uzskatām, ka ir jāiestrādā dzimumu uh, līdzsvars tirzniecības nolīgumos zināms progress ir panākts. To, eh, starp es gribētu nosaukt tirzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un Čīli, kur pirmo reizi ir iekļauta nodaļa par dzimumu jautājumu. Es vēlos šajā sakarā pateikties sēdreferentei Rodrīgas Pieņero, un, manuprāt, šis ir nozīmīgs etaps, kas dod atver ceļu citām iespējām. Tāpat tas dod iespēju oficiāli atzīst šī principa svarīgumu. Atgādina arī, ka dzimuma līdztiesība ir transversāla perspektīva, kurai eh, jātiecas uz pilnīgi visām politikām. Šeit nav runa par izaicinājumu, bet par sarkano pavadienu pēc kura mēs vadamies. Piekdien notiek pirmā ēna referenta sanāksme, un es ceru, ka mēs varēsim turpināt darbu konstruktīvā veidā. Paldies! Eh, grazie, kolēģa. Kontra... Paldies, eh, kolēģi. Es vēlos no savas puses paust pateicību par uh, jūsu gatavību uzņemties šo darbu, un es ceru, ka iespējā mums būs iespēja turpināt šīs sanāksmes ar ēnu referentiem. Esmu ēnu referente savas grupas vārdā par šo ziņojumu, es par to izteikšos um, vēlāk, es negribētu sev pati dot vārdu. Pirmkārt, uh, Es tāpēc došu vārdu kolēģei Saifī, kuras nav klāt personiski, tāpēc viņas vārdā izteiksies kolēģis Fisas. Paldies, es izteikšos kolēģis Saifī vārdā, kā jūs sacījāt. Es vēlos pateikties abiem referentiem, jeb abām referentēm par šodienas viedokļu apmaiņu. Tautas partija partijas grupa ir iesniegusi vairākus grozījumus, lai norādītu mūsu nostāju par vairākiem tekstu jautājumiem un e, rastu līdzsvaru. Mēs vēlamies pateikties komisijai par e, Eiropas Savienības e, tirdzniecības stratēģijas īstenošanu. Un dzimumu līdztiesības jautājumu vērā ņemšana dotu iespēju garantēt to, ka tirzniecība nodrošina nu, ir izdevīga un do, nodrošina labumu pilnīgi visiem. Tāpat mēs vēlētos iekļaut atsaucī uz specifisku komisijas pētījumu pār uh, e, sieviešu dalību tirzniecībā e, kas ir publicēts jūnijā, tāpat mēs vēlamies, lai šie aspekti tiktu iekļauti ietekmes izpētē. Tāpat arī uh, Mēs vēlamies, lai ilgtspējīgas attīstības nodaļas varētu veicināt līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Tāpat sistēmas SPG plus, kas eh, pieprasa konvenciju parakstīšanu to starp eh, attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Un no tautas partijas puses vēlos atgādināt, ka Tautas partija nav pre, neiestājas pret saistošām klauzulām tirzniecības nolīgumiem, to var iestrādāt dažādos veidos. Tāpat eh, Tautas partija neatbalsta īpašu nodaļu par dzimumiem eh, eh, nolīgumos. Sākotnēji mēs varētu pētīt nolīgumu ar Čīli, eh, zinot, ka komisija ir iekļāvusi īpašu nodaļu, tas būtu pirmais pētījums, un tālāk, balstoties uz šo pieredzi, mēs varētu izdarīt secinājumus. Vēlos pasvītrot arī to, ka tautas partija caur saviem grozījumiem atgādina to, ka e, publiskie pakalpojumi būtu jāizslēdz no tirdzniecības sarunām. Un mēs aicinām pievērst lielāku uzmanību līdztiesības jautājumiem starptautiskās institūcijās tādās kā PTO un apvienotās nācijas. Paldies! <laughs> now... Tagad došu vārdu līdz priekšsēdētājai šobrīd nevis kā līdz priekšsēdētāji, bet kā referentei no FEM komitejas. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji. Es jau pirms tam um, minēju to, ka esmu apmierināta ar labo sadarbību. Abas referentes aicināja mūs sadarboties, un es piedaru pie politiskās grupas kas uzskata, ka šis eh, ziņojuma priešlikums ir eh, iekrāsots ideoloģiski un iespējams pārāk strikts. Šeit tiek uh, norādīts vainīgais pirksts uz tām valstīm, kurām nav tik pozitīvi cilvēktiesību mm. ziņojumi, un mūsuprāt ar tirzniecības attiecībām var radīt jaunas iespējas visām sievietēm, īpaši uzņēmējām. Mūsuprāt, tirzniecībā ir jāatbalsta sievietes, un ar šo mēs cenšamies panākt pirmos soļus, taču tas ir tikai sākums Es ceru, ka ar mūsu grozījumu priekšlikumiem sagatavosim tādu tekstu, kas būtu pieņemams, un kolēģiem ir zināms arī tas, ka esam gatavi strādāt. Īpaši vēlamies uzsvērt pozitīvos aspektus, integrācija, arvien vairāk Eiropā un pasaulē ir uzņēmēju, sieviešu, un tieši viņas izmanto tirzniecības politikas atvēršanos. Tāpat ir jāveicina MVU dalība un īpaši tādu uzņēmumu, kurus vada sievietes. Es tagad gribētu lūgt skaidrāku pārskatu no pētniecības dienesta. Varbūt, ka ir apkopoti dati, ņemot vērā dzimumu aspektu. Uh, un iespējams mēs uh, varēsim pārvarēt zināmas pretrunas. Esmu tiešām pozitīvi noskaņota un ceru un ticu, ka mums sadarbojoties ar referentu un re referentēm izdosies gūt progresu, un tagad gribu dot vārdu tālāk. Noišlers kundze, lūdzu. Allora, um, Rodriguez Pinero, Immaculada. Nē, Rodrīgas Piņero kundze lūdzu. Paldies saviem priekšsādātājiem. Pirmkārt, es lūdzu atvainot savu kolēģi Mariju Noihlo, jo viņa nevarēja šodien būt klāt, tāpēc viņa lūdza darīt man zināmas viņas vislabākos novēlējumus šajā darbā. Tāpat vēlos pat pateikties abām referentēm par darbu, gan FEM komitejā, gan arī kolēģei INTA komitejā, ar kuru man bija tas prieks sadarboties citos gadījumos, Eleonora Forenci, un domāju, ka eh, šis teksts, kas ir piedāvāts, aicina iestrādāt saistošas klauzulas par darba tiesībām taiskaitā sievietēm, un lai tajās nozareis, kur ir daudz eh, sieviešu darba roku, kā piemēram tekstilu nozare, rīkotos maksimāli atbildīgi. Mēs atbalstīsim šo saturu. Pārējais teksts, ko piedāvā GOE, koncentrējas uz to, lai eh, tiktu izslēgtas tādas jomas, kas negatīvi ietekmē e, sieviešu dalību. Manuprāt, būtiski, lai iestrādātu dzimumu līdztiesības perspektīvu, šeit nevarētu būt runa par tematu izslēgšanu no sarunām, tāpēc mana grupa ir pret šādais eh, aicinājumu uz izteikšanu. Mēs uzskatām, ka tikai iekļaujotos sievietes varētu vislabākajā veidā izmantot tos labumus, ko šie nolūgu, nolīguma un perspektīvas varētu dot. Tomēr mēs pil pilnībā piekrītam tam, ka šobrīd, kā jau tas ir norādīts ziņojumā, komisijas e, tirzniecības ģenerāla direkcija nav nākusi, e, nav piedāvājusi pagaida, e, piešķīrusi nekādu vērību dzimumu perspektīvas jautājumiem, tāpēc tas ir pirmais solis šajā virzienā, par to esmu gandarīti un uzskatu, ka mums ir jāstrādā nopietni, lai mēs varētu mērķi sasniegt. Ziņojumā ir norādīts, ka jaunā tirzniecības sastrēģija, tirzniecība visiem, neiekļauj atsevišķas sievietes un dzimuma perspektīva tirzniecībā nevar tikt balstīts tikai uz e, sieviešu iesaisti, ir jā, jāņem vērā sieviešu lomu kā ražotājām un patērētājām. tomēr 20 gadus pēc, pēc deklarācijas pieņemšanas 70% no vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem ir sievietes, tāpēc atkal jāatgādina, ka nabadzība ir ar sievietes seju. Pirmo reizi ir iekļauts tas, ka nākotnes sarunas, sakot ar Čīli, atspoguļos priekšlikumus par uh, dzimumu līdztiesību tirzniecībā. To apliecināja šodien arī komisāra Malmstrēm. Tāpat vēlos pateikties par atbalstu eh, ēnu eh, referentei Forencei par atbalstu tautas partijai, un esmu šobrīd pārsteigta dzirdot, ka tautas partija ne, ne, nevēlas iekļaut atsevišķu nodaļu par dzimumu līdztiesību. Manuprāt, tas nav pieņemami. Tāpat ziņoju, ka, manuprāt, būtiski ir iekļaut dzimumu perspektīvas jautājumus tirzniecības normalizācijas jautājumos un runāt par to nākošajā ministru konferencē, kura notiks Buenos Airesā 11. decembrī. Tas ir ļoti būtiski daudzpusīgai tirzniecībai, tie ir soļi pareizā virzienā, tomēr tie ir nepietiekami. Un tagad es runāšu par grozījumiem, kurus mēs esam iesnieguši un kuru mērķis ir niansēt un stiprināt eh, priekš, eh, ziņojumu ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā piedāvāt jaunas iespējas sievietēm caur Eiropas Savienības tirzniecības politiku. Mana grupa ir iesniegusi 86 grozījumus no vairāk nekā 300, un to mērķis ir paredzēt šo mērķi sasniegt, un es ceru, ka visi referenti no abām komitejām varēs vienoties ne tikai par mērķi, bet arī par to, kas ir būtisks kā mēs to panāksim. Un šajā sakarā, manuprāt, mēs nevaram atkāpties, mums ir jābūt ar ambīcijām. Tas ir mērķis, pie kura mēs strādājam ilgus gadus, tāpēc aicinu spēkus apvienot, izstrādāt eh, nodaļu par līdztiesību, par dzimumiem, kas būtu ar saistošiem mērķiem, un tas ir iekļauts 160. grozījumā, bez tam ir būtiski, kā jau mēs to norādījām 235. grozījumā iekļaut dzimumu ekspertus visos sarunu etapos izvērtēšanā un pēcdarbā pēc eh, nolīguma noslēgšanas. Tāpēc mē, tāpat mēs lūdzam izstrādāt metodiku, uh, balstoties uz datiem, kas ir sadarīti pa dzimumiem ar rādītājiem, lai tiktu veiktu pētījumi eksante un ekspost, jo mums ir ne tikai šis sākotais stāvoklis, bet arī mums ir jāzina, kādā veidā šie mēri var darboties efektīvi, ja situācija ir jākoriģē. Mēs lūdzam aktīvus pasākumus, eh, kur ir akt augstāka sieviešu dalība, kā MVU tekstīla, rūpniecība, intelektuālais īpašums, taiskaitā lauksaimniecības un citas geografiskās norādes, jo ir jāiekļauj arī lauku sievietes un tādas nozares kā matniecība. Noslēgumā gribu norādīt, ka šī ir pirmā reize, kad kopīgi Femuninta komiteja skatīs uh, tirzniecības politika iniciatīvas ziņojumā. Pusi no pasaules iedzīvotājiem sagaida no mums, lai mēs būtu uzdevuma augstumos, un es augsti, un es ceru uz visu jūsu atbalstu. Paldies, kolēģi! Diemžēl 18.30 mums ir jāatbrīvo zāle. Ernests, tavā rīcībā ir tik tikai divas minūtes, es tevi ļoti labi zinu. Tu, tu, Paldies abām referentēm. Manuprāt, teksts ir ļoti labs. Tas nosedz to problēmu, ka Eiropas Savienības tirniecības politika pēdējos gados pilnībā neņēma vērā dzimumu līdztiesības aspektu. Ātrumā pieminēšu pāris piedāvātus grozījumu priekšlikumus. Jautājums par to, ka dzimums tiek interpretēts ļoti šauri vai tas iztrūkst ietekmes izvērtējumā. Šo aspektu mēs vēlamies uzsvērt, iekļaujam grozījumu priekšlikumos, tāpat arī vēlamies pieprasīt, ka pirms tirniecības nolīguma parakstīšanas ir jāsagatavo pienācīgs ietekmes novērtējums un ka vienmēr ir jāiekļauj dzimumu eksperti, un ir jāiekļauj arī dzimuma līdztiesības sādāļa, kā tas tika darīts gadījumā ar Čīli. Manuprāt, tas ir labs priekšlikums, un tas būtu jādara pastāvīgi. Tāpat arī pieprasām eh, dažos grozījumos dendera eh, eh, dzimumu kontakta punktu izveidošana. Tāpat arī ir novēr, jānovēro īstenošana. Šeit ir būtiski ne tikai, lai būtu iekļaut attiecīga sadaļa, bet būtu arī monitorings pēc tam. Ir vēl vesela virkne priekšlikumu, kurus vēlos pieminēt, bet, lai runātu īsi, šīs ir dažas no pamatidejām. Protams, ka esam gatavi sadarboties ar Eleonoru un Marimu. Paldies! Paldies! Tie, kas zina mūsu kolēģi, zina, cik efektīvi šis darbs eh, notiek, un tagad uh, paraudzīsimies, vai komisijas pārstāva Lidija Andersene arī tāpat uzskata vienu minūtu runāšanas laiku. Paldies! Sākumā vēlos atvainīt savu nodaļas vadītāju, kura gribēja šobrīd šeit atrasties, bet, diemžēl, viņa atrodas Peru un diskutē par ilgtermiņa attīstības sādaļu nolīguma. Mēs vēlamies pateikties INTE un FEM komitejām par šīs iniciatīvas sagatavošanu. Īpaši apsveicam virkni groziem priešlikumu, kas atzīst pēdējos komisijas darba piedāvātos elementus, kā īstenošanas ziņojums Trade for All stratēģija, Eiropas Savienības stratēģija, palīdzība pret tirzniecību, Aid for Trade, kas tika nesen pārskatīta, un nesenais pētījums, kur īstenoja komisija. Dzimuma līdztiesība un sieviešu tiesības uh, progresīvā veidā tikušas iekļauti tirgus, uh, eh, tirniecības nolīguma sarunās, taču vēl joprojām dati par dzimuma aspektiem eh, rada izaicinājums. Mēs jau esam iek iekļāvuši attiecīgās ILO konvencijas, īpaši par nediskrimināciju dzimumu dēļ, taču mēs zinām, ka nediskriminācija attiecībā uz reģionālajiem darbiniekiem uh, šis, šos normas nav tikušas ratificētas no visām dalību valstīm, tas vēl nepie, to vēl nepieciešams paveikt. Noslēgumā, kā jau minēts, ir nepieciešams uh, vairāk datu un pētniecības. Šajā sakarībā mēs plānojam jaunu pētījumu, apkopot datus par sievietēm uzņēmē darbībā, kā to piedāvāja Eiropas parlaments. Strādājam pie šī jautājuma arī ar citām starptautiskajām organizācijām un ar nepacietību gaidam sadarbību, strādājot par specifiskām dzimumu līdztiesības normām nolīgumā ar Čīli. Mēs ar interesi aplūkojam tos eh, grozījumu priekšlikumus, kas piedāvā konkrētas detaļas. Noslēgumā Mēs izmantojam ikvienu iespēju, lai veicinātu izpratni, to starp nacionālu un starptautisku, lai veicinātu sieviešu aspekta ievērošanu. Un darīsim to arī decembrī notiekušajā kongresā Buenos Airesā. Paldies un noslēgumā īsi noslēdzošie vārdi mūsu referentē Ferenc skundzei. Io ringrazio moltissimo la Commissione per questo. Liels paldies komisijai par uh, teikto, par atzinīgajiem vārdiem. Gribu arī teikt paldies ēnu referentiem, kas runāja pirms manis, gan no INTA komitejas, gan arī sieviešu tiesību komitejas. Gribu vēl paskaidrot tikai vienu lietu. Man šķiet, ka šo ziņojumu nevajadzētu dēvēt par ideoloģiski uh, iekrāsotu. Tirsniecība tiešām var veicināt netaisnību netaisnības pārvarēšanu. Un tas taču nav ideoloģisks pieņēmums, tas ir konkrēts priekšlikums. Paldies! Paldies uh, manai līdzpriekšsēdētājai. 24. janvārī mēs atkal tiksimies, kad balsosim par šo ziņojumu. Lai jums jauks vakars!